To... Es tagad izpildīšu savu, savu teikšanu un lūkšu jums ieņemt vietas. Jums ir jāsāk darbs. Pirmais darba kārtības punkts šajā pēcpusdienā ir e, izklāsts par prezidenta vēlēšanām Peru, kas notika no 3. līdz 7 jūnijam, un es aicinu par šo jautājumu izteikties un šādā secībā Renāta Vēberi un deputātu Degrandes. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos pateikties par uzaicinājumu izklāstīt to, kā notika vēlēšanu novērošanas misiju Peru un arī kā notika pašas vēlēšanas, ne tikai otrā kārta prezidenta vēlēšanām, bet arī pirmā kārta un vispārīgās eh, vēlēšanas Peru eh, parlamentam. Šī bija veiksmīga vēlēšanu novērošanas misiju trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, ņemot vērā mūsu darba nopietnību, otrkārt, ņemot vērā mūsu klātbūtnes svarīgumu šīm vēlēšanām. Un treškārt, ņemot vērā tās pēcvēlēšanu aktivitātes, pie kurām mēs strādājam ar mūsu Peru partneriem. Šī misija bija samērā liela. Mēs ieradāmies valstī 5. martā. Eh, desmit eh, ekspertu sastāvā eh, un 50 ilga termiņa novērotāji tika izvietoti pa visu valsti. Turklāt, pilna Eiropas parlamenta delegācija mums pievienojās uz pirmo vēlēšanu kārtu, kā arī uz otro vēlēšanu kārtu. Pirmā, ka, ja reizē to vadīja kolēģis Luis de Grandes, otrajā Augustins Dias de Mēra. Un pirmo reizi kopā ar mums ekspertu grupā bija eksperts par politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanu, kas Peru gadījumā ir īpaši nozīmīgi, un es par šo jautājumu izteikšos pēc brīža. Otrais aspekts, kur es pieminēju, bija mūsu klātbūtnes svarīgums vēlēšanām, un pilnīgi noteikti es eh, vēlos uzstāt uz to, ka mūsu klātbūtne bija nozīmīga. Diemžēl Peru kongress E, neķērās pie nopietnas vēlēšanu sistēmas reformas, bet tā vietā pieņēma divus, e, es teiktu, ļoti neveiksmīgus grozījumus. Pēc tam tika sākta vēlēšana kampaņa. Balstoties uz šiem grozījumiem, kuri bija juridiski saistoši, Nacionālā vēlēšana komisija izlēma tuvāko nedēļu laikā izslēgt no sacensībām vairākus kandidātus. Savukārt citi kandidāti atkāpās paši, lai saglabātu viņu partijas juridisko eh, personību. Un beigās no 19 prezidentūras kandidātiem tikai 10 palika sacensībā. Un tas bija ar ļoti daudz neskaidrībām līdz pēdējai dienai, kad notika vēlēšanas. Mēs pat nezinājām, kas vēl varētu atkāpties. Tas pieprasīja īpašu uzmanību tā skaitā vēlēšana organizēšanai. Tajā pašā laikā starptautiskajos mēdījos bija vairāki panti, kuros tika apstrīdēta partijas kapacitāte organizēt demokrātiskā veidā vēlēšanas un to, kā atsevišķi kandidātu nepiedalīšanās, ja varētu ietekmēt galīgos vēlēšanu rezultātus. Un pilnīgi noteikti tas bija ļoti nopietnas jautājums. Taču atrodoties uz vietas, runājot ar visām lēmēju iestādēm un saņemot no viņu puses simtprocentīgu caurskatāmību, jo mums bija piekļuva visam, ko mēs vēlējāmies, pēc daudzām nopietnām, padziļinātām analīzēm mēs konstatējam, ka viss notiekošais, kas varētu būt uh, strīdīgs no personas tiesību aspekta, bija balstīts uz likumu un saskaņā ar konstitūcijā paredzēto. Nebija nekāda nolūka maldināt vai krāpties. Nebija politiska spiediena uz tiem, kuri organizē vēlēšanas. Un sākot ar to brīdi, kad mēs aptvērām, ka tāda ir realitāte, mēs arī to nevilcinoties atkārtojām. Protams, runājot par prezidentu vēlēšanu pirmokārt, Un pār kongresa vēlēšanām diskusijas notika tikai attiecībā uz izslēgšanu, atkāpšanos un nebija, netika apspriesta temati, kas bija, nu, būtu nozīmīgi valsts nākotnē. Tomēr vēlēšanas notika, un, godīgi sakot, tās bija ļoti labi organizētas. It viss, kas notika vēlēšana dienā, bija labi sakārtots, un visi akceptēja rezultātu. Otrā kārta bija pilnīgi noteikti daudz vieglāka, ar dažādām debatēm, kas tika organizētas starp kandidātiem, un šajā sakarā ir būtiski pieminēt to, ka Eh, prezidentu vēlēšanu favorīti Keiko Fujimori eh, zaudēja vēlēšanās eh, ar 42 tūkstošu balsu mazākumu. Un jānorāda, ka Peru sniegums bija labāks nekā Austrijā, jo tur nenotiek atkārtotas vēlēšanas, un vēlēšana uzvarētājs bija Pedro Pablo Kučinskis. Abu kandidātu izvirzīšana notika um, un izturēšanās bija ļoti demokrātiskā veidā, uh, sagaidot vēlēšanu rezultātus. Tas bija iespaidīgi, sekot, kāds ir sniegums gan no partija, gan no vēlētāju puses, un 28. Uh, jūlijā ievēlētais uh, Peru prezidents Kučinskis stājas amatā. Noslēgumā es norādīšu, ka pēcdarba aktivitātes ir ļoti nozīmīgas Peru darbā. Tās var būt ar lielu nozīmi tam, kā Eiropas Savienība var ietekmēt notikumu demokrātisko attīstību valstī. Ne tikai tas, ka nākošajā nedēļā es atkal došos uz Peru, lai prezentētu galīgo ziņojumu un secinājums, bet ir arī citas aktivitātes, par ko mēs domājam, un eh, arī parlamenta līmenī. Un šeit es vēlos pateikties kolēģiem, kuri piedalījās parlamenta delegācijā. Vēlos pateikties viņiem par atvērtību sadarbībai ar kongreslocekļiem. Un, un pat tagad varu jau norādīt, ka mūsu struktūras ir apstiprinājušas sadarbības ar Peru kongresu. Domāju, ka šajā jomā mēs varēsim turpināt strādāt turpmākajos gados. Paldies, un es labprāt eh, atbildēšu uz jautājumiem. Paldies, nākošais runātājs Luis de Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Es priekšsēdētāji. Pirmkārt, Es eh, vēlos eh, nosūtīt apsveikums jaunievēlētajam Peru prezidentam Pero Pavlos Kučinskim. Gribu eh, uzteikt mūsu delegācijas vadītājas Renātas Vēbers darbu. Un piekrītu visam viņas sacītajam šodien. Esmu pārliecināts, ka arī ar gala secinājumiem, ka tiem es varēšu piekrist. Mēs ļoti cieši varējām sekot šīm vēlēšanām, kas bija ārkārtīgi nozīmīgi šai draudzīgai valstī. Es piedalījos delegācijā kā uh, kopā ar citiem deputātiem uh, pirmajā vēlēšana novarošanas misija aprīlī un varēju paust uh, mūsu gandarījumu par Peru tautas pilsoniskumu apliecinājumu. Gan vēlos uzteikt eh, vēlēšanu komisijas darbu, viņu profesionalitāti un labo sadarbības garu. Turklāt es vēlētos uzsvērt lielisko divpusējo attiecību klimatu starp Eiropas Savienību un Peru vēlos norādīt, cik lieliski darbojas daudzpusējais eh, komerciālais nolīgums, kurš pēc spēkā stāšanās ir piedāvājis ārkārtīgi lielas jaunas iespējas, savstarpējas priekšrocības un labumus, kas ir ļoti nozīmīgi tai skaitā Peru tautai. Tāpat nesen ir spēkā stājies E, īstermiņa vīzu atcēlums Peru pilsoņiem, lai tie uzturētos Schengenas e, telpā. Šajā sakarā Eiropas parlaments bija ar savu nozīmīgu lomu. E, vēlos atgriezties pie Renāts Vēbers sacītā. Šis ir lielisks gadījums Eiropas Savienībai, lai tā varētu piedāvāt savu pieredzi sadarbībā ar Peru. Peru ir valsts, ar kur nepieciešama sadarbība, izpratne, viņi izprot mūsu mediāciju, mūsu nostājus, un arī jā, norāda, ka mm, arī kongresa locekļi labprāt apmeklētu mūs. Es negribētu teikt, ka uh, viņi vēlas ierasties, lai mācītos, jo viņiem nebūtu nekas jāmācās, bet lai meklētu risinājumu sarežģītām situācijām, mēs varētu sniegt atbalstu nevis teorētiskā, bet praktiskā veidā eh, šīs eh, lielās valsts attīstībai, kas ļoti pozitīvā veidā attīstās un kas ir ar ļoti nozīmīgu ģeostrateģisku lomu Latīņamerikā. Turklāt priekšsēdētāji. Tā kā man ir blakus parlamenta vicepriekšsēdētājs vēl Karsels, kurš neuzstāsies, eh, Tāpēc eh, gribu norādīt, ka ļoti svarīgi būtu piedalīties 28. Eh, jūlijā uz jaunā prezidenta inaugurācijas ceremoniju. Paldies! Tas ir pieņemts zināšanai. Un pirms es dodu vārdu <coughs> kolēģiem, kur ir pieteikušies, es grēbos eh, vēlētos norādīt, ka kopā ar mums šodien ir Pakistānas delegācija un viņi var sekot mūsu diskusijām. Angļu valodu var klausīties otrajā eh, kanālā. Nākošais runātājs deputāts Lopēs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es vēlos pateikties vēlēšanu novērošanas misijai un vadītājai Renātei Veibarei par paveikto darbu. Mēs ļoti cieši sekojām vēlēšanām un visam darbam, kas notika gan pašā valstī, gan viscaur kontinentā, un vēlos pierādīt, piedāvāt dažas pārdomas no savas puses. Es ar ļoti lielu interesi uzklausīju līdz šim iz, izskanējušās pārdomas. Pirmkārt, es vēlos norādīt to, e, kā ar kādām grūtībām saskarsies Pedro Pavlo Kučinskis, lai varētu e, pārvaldīt valsti ar um, vairākumu kongresā un atsevišķis uh, um, balsojumus, ko ietekmē Fuji Mori. Bet pēc vēlēšanām uh, kļuva skaidrs, ka pastāv atbalsts Pedro Pavlo, bet var nepastāvēt atbalsts viņā pārvaldībai. Tāpēc mēs saskaramies ar diviem izaicinājumiem. Viens, kas ir saistāms ar izaugsmi, kā jau tikko sacīja kolēģis Legrandes, Eiropa var ļoti daudz palīdzēt šajā ekonomiskajā izaugsmē. Un otra joma ir cīņa pret uh, noziedzību un narkotiku uh, kontrabandu. Otra problēma ir, kāpēc eh, Fujimori eh, Peru saņem tik lielu atbalstu, vai ļoti daudz kas nav iesakņojies iepriekšējos eh, laikos un apgrūtina daudzu partiju veidošanos un izaugsmē. Mēs apzināmies, ka Eh, šī ir valsts ar ilgu vēsturi. Es to saku tāpēc, ka dažkārt eh, ir jāatzīst, ka spēcīga partiju sistēma palīdz stiprināt demokrātiju. Un Peru gadījumā spēcīgu partiju sistēmu ilgā termiņā ir pozitīva, lai varētu piešķirt eh, dinamiku demokrātijai un labāk izprast vēlētāju priekšrocības. Paldies nākošais runātājs deputāte Bilbao. Paldies! Pirmkārt, es vēlos pateikties Renātei par uh, lielo ieguldīto darbu. Un tāpat Luisam de Grandes par darbu parlamentu delegācijā. Es vēlos uzdot jautājumu attiecībā uz vēlēšanu grozījumiem, kuri aizliedza vai vismaz at, palīdzēja izslēgt vairākus kandidātus, vai ir domāts par jaunām uh, reformām, kas tiktu īstenotas uz nākošajām vēlēšanām. Bet ja atsevišķu kandidātu izslēgšana iestājās kā sekas pēc jauno likuma pieņemšanas. Kāds ir jūsu skatījums attiecībā uz šo parādību nākotnē? Vai jūs domājat, ka būs jāveic jaunas reformas, vai tas varētu radīt kādas problēmas nākotnē? Un otrkārt, vai jūs uzskatāt, ka kāds no izslēgtajiem kandidātiem būs ar kādu iespēju lielajā cīņā starp kandidātiem, kur Fuhimori, kas bija spēcīga kandidāte, Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu. Paldies, Seb, deputāts Sebastijā. Paldies priekšsēdētāji, es vēlos pateikties par uzaicinājumu piedalīties uh, eh, uh, eh, vēlēšana novērošanas darbā es pilnībā piekrītu gan Renātas Vēberis, gan Luisa de Grandes sacītajam. Eh, misija izpildīja savu uzdevumu un vēlos pasvītrot, kā oficiālie paziņojumi gan no komisijas, gan eh, parlamenta paziņojumi bija ļoti skaidri un kurās ir atzīts, ka mēs varam sadarboties pilnā caurskatāmībā ar labo gribu un jāpasvītro tas, ka tika paziņojumos norādīti arī sistēmas vājo punkti, ko man šķiet atzina arī mūsu e, peruāņu kolēģi. Viens no punktiem ir e, politisko e, partiju finansēšanas likums, tāpat e, jautājums, kur norādīja tikko kolēģis Lopes par spēcīgu partiju veidošanu. Tāpat vēlos uzsvērt labo um, sadarbību, kura notika ar uh, Peru Nacionālo vēlēšanu komisiju un arī jānorāda, ka vēlēšanu procesa laikā tika īstenotas reformas, kuru rezultātā vairākiem uh, kandidātiem nācās no sacensībām izstāties. Un kā jau norādīja Luis de Grandes, manuprāt, apzināšanās no Peru partiju puses un no lēmēju iestādu puses par to, ka ir nepieciešamas reformas, nozīmē, ka ir ļoti nopietnas ceļš vēl ejams, un es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka mūsu parlaments sadarbotos un teiktu, e, nāktu klajā ar ieteikumiem, it īpaši vājākajos punktos, taiskaitā vienā no šiem, un it īpaši vēlos pasvītrot to, kā tehniskās darba grupas e, profesionalitāte bija ļoti augstā līmenī, un misija tiek augsti novērtēti no manas puses. Paldies, nākošais runātājs deputāte Rudrūgies. Paldies, priekšsēdētāji, arī es no savas puses vēlos pateikties par iespēju piedalīties vēlēšanu novērošanas misijā un uzstēties šodienā pēc. E, e, komitejā. Man tā bija pirmo reizi, kad es piedalos šādā misijā, un, manuprāt, Eiropas parlamenta loma, kas nevienmēr ir zinām, bet ir ļoti nepieciešama, un tiek ļoti pozitīvi uztverta no tām valstīm, ko mēs apmeklējam, ir nozīmīgi. Tāpat esmu gandarīti par to, ka parlamenta vicepriekšsēdētājs Svalkārsels piedalīsies Peru eh, prezidenta inaugurācijas eh, ceremonijā un vēlos pateikties Renātei Vēberei par augsto profes, profesionālismu darbu, kas paveikt, eh, paveikts eh, misijas laikā un pēc tam. Bet vēlos piebilst, ka mēs nevaram apsamierināties tikai ar to, kas ir paveikts misijas laikā. Paveiktais darbs vedina mūs veidot uh, ieteikumus, un es domāju, ka jau pēc vēlēšanu gan pirmās, gan otrās kārtas mēs konstatējam, ka visi konstatējam, ka Peru ir vērojams zināms demokrātisko iestēžu vājums, un pēc otrās kārtas tika runāts par lielāku parlamentāro sadarbību. Es domāju, ka šeit nav runa par pamācību došanu jebkuram, bet par to, kā Eiropas parlaments varētu pavadīt un atbalstīt uh, E, mūsu partnerus visa procesā gaitā. Domāju, ka ļoti svarīgi ir to norādīt, jo prezidentam Kučinskim e, darbs būs sarežģīts, e, parlamentārais vairākums ir visai grūti nodrošināms, un ja Peru ir gatava uz sadarbību, tad mums ir jārīkojas ļoti proaktīvi, lai mēs varētu uzlabot valsts demokrātiju un Peru varētu izmantot visu potenciālu, kas ir šīs valsts rīcībā. Paldies, deputāts Pancēri. Grazie. Volevo ringraziare. Paldies. Es arī gribētu pievienoties pateicības vārdiem tiem, kuri īstenoja un vadīja uh, šo vēlēšanu novērošanas misiju arī komisijai un parlamentam. Uh, Mēs eh, tā realistiski raugāmies uz situāciju, bet eh, varam teikt, ka vēlēšanas notika noritēja ļoti disciplinēti un nekādas īpašas problēmas neradās. Taču, ja paraugāmies eh, uzmanīgāk, tad tomēr ir jāatzīmē vairākas lietas. Diezgan daudz pat varētu šeit par to runāt. Bet Jā, otrā vēlēšana kārta bija daudz vienkāršāka. Tur bija divi vai trīs kandidāti, bet pirmajā vēlēšana kārtā nebija nekādas labās izredzes, arī runājot par informāciju par vēlēšanām un vēlēšanu norisi. Jārunā arī par Kusko, par nedarīgajām balsīm. Nu jā. Pirmajai partijai bija 35%. Tas norāda, ka um, trūka informācijas, un tad jāraugās arī, ko darīja plašsaziņas līdzekļi. Es nedomāju, ka uh, pilnībā tika nodrošināts mēdīju plurālisms. Jā, bija arī dažādi ierobežojumi. Mēs uh, novērojām Limas reģionu. Uh, kā tur noritēja vēlēšanas. Tad bija finansējuma jautājuma, runa par naudas atmazgāšanu un arī no narkotika pārdošanas iegūtie līdzekļi. Bija arī vairāki kandidāti, kuri, um, iz, ne, kurus nearestēja, kuriem izdevās izvairīties no aresta. Mums ir jāsaprot, ka tas viss notiek uh, valstī, kas mums ir ļoti būtiska, bet kurā ir arī ļoti liela daļa uh, ekonomikas, uh, kas ir neformālā ekonomika. Un tā visa pamatā ir šī te ēnu ekonomika, jo tā netiek kontrolēta un tas ietekmē arī vēlēšanas. Ja mēs paraugāmies uz rezultātiem, un es to saku no savas perspektīvas, es domāju, ka mēs varam atviegloti uzspēl, uzelpot, jo uh, uzvarēja Kučīnskas nevis Fočimorī, jo viņa pieredze ir uh, bijusi ļoti būtiska, bet uh, Šeit es domāju, ka vēlēšanas bija drīzāk balsojums pret Kaiko un nevis balsojums par jaunu vīziju Peru. Un mums vajadzētu ne tikai atbalstīt jaunu demokrātisku attīstību Peru. Protams, mēs nevēlamies viņiem kaut ko mācīt, teikt, kas viņiem jādara bet mums vajadzētu arī prasīt, lai tiktu īstenotas ekonomikas, sociālās un vēlēšana sistēmas reformas. Pretējā gadījumā šī valsts nespēs uh, izglābt sevi politiskā un sociālā kontekstā. Ko es mācījos no šīs situācijas? Ne tik daudz no otrās vēlēšana kārtas, bet no pirmās kārtas, uh, ka tur ir gūstams mācības. Paldies! Vēlos pateikties kolēģiem par komentāriem, jo šeit mēs visi piekrītam par to, ka ir jāizteno ļoti plašas par, eh, un dziļas reformas eh, Peru. Tas atbilst patiesībai, un tie ieteikumi, ko mēs prezentēsim nākošajā nedēļā, arī ir iecerēti šajā virzienā. Peru ir nepieciešamas dziļas reformas ne tikai e, vēlēšanu ziņā, bet arī politisko partiju ziņā, jo e, patiesā situācija ir tā, ka valstī praktiski nav politisko partiju dzīves. E, centrālā līmenī mazliet vairāk, taču vietējā līmenī tā ir pilnīga katastrofa. Un lai nosauktu jums dažus piemērus no 130 ievēlētajiem kongresa locekļiem šajās vēlēšanās. 100 nav e, to partiju locekļu, kur vārdā viņi kandidēja, kas, manuprāt, ir ļoti grūti saprast Eiropā, jo uh, tad, kad mēs uzdodam sev jautājumus par partijas disciplīnu, kā viņi pieturēsies pie partijas balsošanas līnijas, e, par e, to, kā viņa atskaitīsies, e, tad izrādās, ka viņi kandidē, jo viņiem ir līdzekļi, slāva vai citas priekšrocības. Un tajā pašā laikā roku rokā ar iet eh, doma pār politiskās dzīves finansēšanu valstī, jo šajās vēlēšanās mēs dzirdējām vairākus apgalvojumus par netīrās naudas izmantošanu, narko naudas izmantošanu kā eh, tādas. Un tomēr šajā situācijā ikvienam finansējumam ir jābūt pilnībā caurskatāmam, vai tas būtu neatkarīgi kandidāts, vai tā būtu partija, tam nav nozīmes. Un arī vēlos norādīt, ka eh, pastāv pretestība no politiķu puses pret šo m, mm, caurskatāmību. Kā var būt caurskatāms privāts finansējums, bet tāds ir nepieciešams, un tāpēc mēs turpināsim veidot alianses valstī, pilsoniskajā sabiedrībā, komunikācija līdzekļos ar žurnālistiem, ar politiķiem, analītiķiem, lai atbalstītu e, reformas šajā sakarā. Un tas, manuprāt, ir vissvarīgākais valstī. Esmu pārliecināta, ka kongresa locekļi pieņems daļu no vēlēšanu reformām, lai nepieļautu to, kas notika pēdējās vēlēšanās, bet ar to nav pietiekami. Nemainot politisko un partiju dzīvi un finansējumu formu politiskajām partijām, domāju, ka būs ļoti grūti panākt reālu progresu valstī un ceru, ka visi to mēs redzēsim nākošajā nedēļā, pieņem šīs idejas un ka tās tiks īstenotas ļoti drīz tuvākā pusgada laikā vai apmēram. Paldies! Lielas paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir mūsu kolēģis Fotīgas eh, ziņojums par eh, propagandas apkarošanu un es gribētu lūgt eh, Fotīgas kundzi izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ir otra ziņojuma izskatīšana. Mums bija ļoti interesantas debatas eh, pirmajā eh, ziņojuma izskatīšanas reizē, un pirms tam bija arī ļoti informatīva uzklausīšana, kur organizēja AFET komiteja. Ļaujiet man sākt ar pateicības vārdiem visiem kolēģiem. Jūs mī. Es atvainojos. Yes, please. Jā, lūdzu. Tātad sākumā gribētu pateikties visiem kolēģiem, kuri bija tieši iesaistīti eh, izstrādājot šo ziņojumu, jo šajā posmā noteikti tas bija kopīgs darbs, kolektīvs darbs, kurā iesaistījās visi ēnu referenti un arī eksperti no AFED sekretariāta, jo īpaši Kamīnskas kundze, gribētu pateikties arī saviem palīgiem un uh, konsultantiem no manas politiskās grupas par uh, ļoti vērtīgu palīdzību. Un kopumā ir 358 grozījumi, kas tika iesniegti šim ziņojumam. Bija trīs garas sanāksmes, kurās mēs izskatījām grozījumus un diskutējām par kompromisiem. Un ar prieku varu teikt, ka šis darbs jau ir pabeigts, un mums izdevās eh, vienoties par 21 kompromisa grozījumu tekstu. Bet uh, laiks bija atvēlēts tik īs šim darbam, ka tas tika noslēgts eh, šajā ļoti grūtajā Strasbūras sesijas laikā un daži, kol, daži kolēģi lūdza papildus laiku, lai izvērtētu uh, grozījums un diskutētu uh, iekšēji, un tāpēc es gribētu pateikties sekretariātam par to, ka mums tika sniegtas šādas uh, papildus dienas. Ļaujiet man uh, vēl izteikt pāris komentārus, jo diskusijas bija ļoti garas. Uh, un es domāju, ka šis uh, kopdarbs noteikti papildināja tekstu, bagātināja to un ļāva mums arī apzināties, cik šis jautājums ir patiešām sarežģīts. Ļaujiet man uh, uzsvērt uh, vienu konkrētu jautājumu. Jau no paša sākuma darbs pie šī ziņojuma tika Uh, tam ļoti intensīvi sekoja uh, dažādas uh, puses, plašsaziņas līdzekļu organizācijas un grupas. Mūsu darbs ļoti interesēja Sputniku un tika pacelti daži jautājumi visā Eiropā saistībā ar Stratkom. Mēs jau ilgāku laiku dzirdam un akceptējam šo te formulu, kuru mēs atkārtojam kā mantru, ka pretstatā mūsu uh, gaidām vai tam, ko uh, domājām, redzēt, kas ir Eiropas drošības stratēģijā, mums ir draudi no austrumiem, jo īpaši pēc Krievijas agresijas Ukrainā un pēc Krīmas aneksijas, kā arī no austrumiem, tāpēc, ka ir eh, pieaugušas eh, vardarbīgās islāmistu organizācijas, to, to aktivitātes, jo īpaši Daesh. Vai mums tas patīk vai nē, mums ir uh, jāstājas pretī abiem šiem draudiem vienlaicīgi. Un tagad mēs eh, zinām, ka mēs atzīstam, ka abi draudi, eh, kaut to būtība ir atšķirīga, varbūt arī aptvērums ir atšķirīgs, bet tā ziņā būtība ir atšķirīga. Viena ir valsts, kas rīkojas, un otra ir uh, organizācija, kas nav valsts un izmanto dažādus instrumentus. Un tomēr runājot par stratēģisko komunikāciju, mēs varam uh, konstatēt, ka ir aktivitātes, kas nāk no abām pusēm. Un šajā ziņojumā, uh, zinot, ka mums ir uh, jābūt noturīgiem, uh, pret uh, argumentiem, kurus uh, izvirza Krievija, uh, kas varbūt uh, nebija apmierināta ar to, ka uh, šīs abas lietas uh, tiek apvienotas vienā ziņojumā, bet mums ir jāizrāda sava uh, nelokāmība. Uh, Uh, pret šādiem apvainojumiem un jāpierāda, ka mēs spējam vienlaicīgi risināt visas problēmas, zinot, atzin, atzīstot uh, un cenšoties uh, definēt abu šo draudu atšķirīgo būtību un dabu. Un es gribētu pateikties kolēģiem. Jo, manuprāt, mums ir izdevies uh, ņemt vērā tiešām ļoti daudzus sarežģītus un uh, svarīgus jautājumus, un mēs ilgi un plaši diskutējām, un pat uh, strādājot uh, pie šī ziņojuma, mēs patiesībā saskārāmies ar Stratkom aktīvo rīcību, gan sankcijas, gan uh, uh, stimuli tika piemēroti un uh, mums ir uh, jāsaprot, ka ir jādiskutē par šiem jautājumiem un ir jādomā arī par balsošanu un jāizvērtē šīs spējas. Vakar uh, man bija Uh, iespēju noskatīties uh, šo te ļoti būtisko Latvijas uh, filmu, dokumentālo filmu par Stratkomu, kuru rādīja Varšavā. Un tas notika Eiropas parlamenta informācijas birojā šī filmas izrādīšana, un interese bija milzīga no dažādām grupām, un troļu uzbrukumi arī bija par šo jautājumu. Man vakar uh, piedāvāja uh, vislabākajā laikā uzstāties uh, ekskluzīvā intervijā ar Ašetu Dēju, bet es uh, drīzāk uh, uh, izvairos no šādu stimulu pieņemšanas. Bet uh, Stratkom draudi, kas nāk no dienvidiem, nav mazāki. Tie ir uh, ļoti, ļoti uh, draudīgi, bīstami un, uh, diemžēl, ļoti pievilcīgi mūsu jauniešiem. Daudzi no viņiem, arī ļoti daudzas jaunas sievietes, dodas uz dienvidiem, pievienojas islāmistiskām organizācijām, lai uh, cīnītos to rindās, varbūt meklē piedzīvojumus, es nezinu, mums ir jāatrod instrumenti, kā uh, būt vienotiem un uh, nelokāmiem šajos jautājumos un cīnīties ar abām šīm problēmām. Un es gribētu tiešām aicināt kolēģus uh, rīkoties uh, un turpināt darbu pie šī ziņojumu. Uh, tikpat lieliski, kā līdz šim viņi to ir darījuši. Un es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem bez izņēmuma. Viņi strādāja vienkārši, nevainojami, uh, bija ļoti iedvesmojoši ar jums sadarboties, un man teica, ka viena no politiskajām grupām GOE gribētu prezentēt savu mazākumu ziņojumu, tātad viņu darbs neiekļāvās kompromisos. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Un tagad uh, došu vārdu ēnu referentiem un Gurjāno kungs lūdzu pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! un man arī jāpasakās referentei un jāpiekrīt viņai, ka šis ziņojums uh, nav uh, par to, kā salīdzināt Krieviju un ISIS. Te ir runa par propagandu. Un es gribētu īsi to nosaukt sakojoši. Viena uh, propaganda, divi uh, divas darbojošās personas. Un tāpēc šajā ziņojumā jūs atrodat gan Krieviju, gan ISIS. Mēs ļoti labi sadarbojāmies mūsu trīs sēnu referents sanāksmēs, un es domāju, ka e, ziņojums ļoti labi sasniedz savu mērķi. Es zinu, kāda ir uh, problēma, ir pret Eiropas uh, propaganda un tā ir sarežģīta problēma, tā arī uzjūnda emocijas. Es, protams, saprotu, kāpēc politiskajām grupām ir uh, vajag, uh, vajadzīgs vairāk laika, lai tam pievērsos, bet pāri visam, es domāju, mēs varam visi būt vienisprāts, ka ziņojums par pret Eiropas propagandu šobrīd mūsdienās ir nepieciešams. Eiropas Savienība pilnīgi skaidri saskaras ar ap ar milzu apjomu dezinformāciju, kur īsteno gan uh, valsts, uh, gan nevalsts uh, darbojošās personas. Un tāpēc uh, es ceru, ka pēc vasaras pārtraukuma mēs radīsim vienotību un būs jaunas tikšanās reizes. Es ceru, ka būs viena galīgā sanāksme, kurā mēs varēsim noslēgt šo ziņojumu. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka Šī komiteja un Eiropas parlaments jau ir pieņēmis vairākus uh, ziņojumus, kurā, kuros ir atsauce uz propagandu un dezinformāciju. Tātad pilns ziņojums par cieņu pret propagandu būtu nākamais loģiskais solis. Paldies! Jā, vielen dank. Jā, paldies. Nākamais Freunde kungs. Danke, Mihēl. Paldies, Mihēl. Lielas paldies Kā lai saka, tā bija interesanta pieredze. Man, eh, kas pirmo reizi eh, strādāja kā ēnu referents un uh, strādā tik spēcīgas sievietas, uh, Margaretas Tečeres, uh, es atvainojos Annas Partīgas vadībā. Uh, Un nebija viegli ar viņu kā ar oponentu strādāt, bet es domāju, ka mēs eh, sastrādājāmies, cik vien labi tas bija iespējams, un paldies par šo lielisko sadarbību, kāda mums bija. Un tomēr ir vēl dažas lietas, kurās mēs nevarējām uh, pilnībā vienoties. Pirmais jautājums, un tas eh, ir tas, eh, kur man joprojām ir iebildumi, ir tas, ka tiek eh, kombinēta Krievijas un ISIS propaganda uh, vienā ziņojumā. To jau teicu no paša sākuma, jo ko mēs darīsim, to mēs vēl neesam izdarījuši, jo šis ziņojums vēl nav publiski pieejams, bet ko mēs darīsim, mēs uh, pacelsim ISIS tajā pašā līmenī kā Krievija. Un to darot, mēs uh, panāksim pretējo, jo mēs taču no vienmēr no tā centāmies izvairīties. Eiropas Savienības politika ir uh, nesaukt ISIS par valsti vai valstī pielīdzinām institūciju. Bet to mēs darīsim. Un es redzu, ka jūs purināt galvu, Fotīgas kundze, bet um, es joprojām neredzu, kā mēs varam šo jautājumu atrisināt, lai panāktu uh, uh, kaut ko, kas salāgotu manu un jūsu argumentu. Dažas citas lietas, manuprāt, ir uh, svarīgi, ka ka mēs definējam propagandu. Ir jādefinē propaganda tādā veidā, lai tas būtu skaidrs mums visiem, ko mēs ar to saprotam. Mums ir arī jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir dažādi noskaņojumi par eh, to, dažādi izpratni par to, kā propaganda uh, ietekmēs dalībvalstu pilsoņus. Es domāju, ka mums ir arī jānošķir sliktā propaganda un laba informācija. Manuprāt, mums ir jāprecizē, kā tieši tas cilvēkus ietekmē, kā šī propaganda cilvēkus ietekmē. Jūs tikko uh, minējāt savā uzrunā, ka Sputnik esot izrādījuši um, lielu interesi par vakardienas filmas uh, izrādīšanu. Nē, tas nebija par filmu, bet uh, mūsu sarunās šeit viņus ļoti interesē šīs diskusijas, ja? Uh, Un es joprojām eh, neredzu, kā tas ir materializējies, jo jūs varbūt eh, redzat eh, Sputniku, jo jūs lasāt viņu tīmekļu vietu, bet es nezinu, cik daudz citu cilvēku to dara. Es neapstrīdu faktu, ka viņi to dara. Es vienkārši domāju par to, kurš tad pievērš uzmanību tam visam. Es atkal uh, uzsveru, ka es nesaku, ka neviens tam nepievērš uzmanību, es vienkārši saku, ka mēs to nezinām, ka mēs nezinām, cik uh, liela ietekme tam visam ir, jo mēs neesam nekad cilvēkus neaptaujājuši, ne arī uh, pētījuši šo uh, jautājumu. Uh, ka būtu konstatējuši, ka ir desmit miljoni poļu, kas eh, katru dienu skatās sputņik ziņas, eh, jo mēs to nezinām. Mēs nezinām, cik tādu ir. Un to vajadzētu izdarīt, pirms mēs par to runājam. Un tad pašās beigās es gribētu jums eh, lūgt, jo šī ir pēdējā darba nedēļa pirms vasaras pārtraukuma, un mums pie šī jautājuma būs jāsāk strādāt jau pirmajā dienā pēc eh, vasaras pārtraukuma, un mēs joprojām uh, neesam vienojušies par daudziem jautājumiem. Un varbūt, ka mēs varētu šo termiņu atlikt uz uh, par pāris dienām, lai tas nebūtu uzreiz pirmajā dienā pēc vasaras pārtraukuma, jo mēs uh, līdz 28. un 29. augustam mēs diez vai šīs lietas atrisināsim. Tātad mums ir vajadzīgs nedaudz vairāk uh, laika, lai par to padomātu. Paldies! Jā. Um... Kolēģis Austrēvičus. Paldies priekšādātājiem. Man jāatzīst, ka es ar lielu prieku sakoju ļoti interesantajiem darbam. Un tas virzās priekš tajā pašā laikā, tas ir tāds ļoti liels izaicinājums. Jautājums ir tāds ļoti jauns, un uh, šeit varētu arī ņem, jāņem vērā ir arī kiberdrošība, enerģijas drošība un vēl citi koncepti. Bet uh, ir ļoti daudz starp mums, kas uh, netic, ka inovācijas drošība vai neatkarīga pārbaudīta informācija, kas tiek uh, izplatīta, tam arī ir noteikts drošības aspekts. Un eh, paldies Arnē par šo iniciatīvu ziņojumu, tas nāk tiešām pareizajā laikā, mēs sākam domāt, sākam debatēt, piekrīt vai nepiekrīt noteiktiem jautājumiem, bet kaut galā tas eh, viss ir izstrādāts un ir diskusija objekts. Un nav nekāda iemesla atlikt vai nestrādāt pie šīs uh, propagandas jautājuma kā problēmas, uh, problēmas, kas tiek sagādāt rietumu vērtībām. Mēs nevaram atļauties neskatīties, kas notiek mums apkārt. Un faktiski ir propaganda ir uh, līdzeklis uh, nedemokrātiskiem, autoritāriem un represīviem uh, režīmiem, teroristu organizācijām, lai tās sasniegtu publiku. Mūsu valstis, kam ir valsts apraidītāji, tās vienkārši aizmirst ko tas nozīmē, ka ir eh, tikai šis valsts, televīzija, valsts radio, un mums ir valstis, kurās gandrīz vai ar eh, likumu un arī praksē tā patiešām ir realitāte, ka tikai šis propagandas kanāls un ka televīziju kontrolē vienkārši valstu vadītāji valstīs un šai valstī ir noteikta interese izplatīt ar nolūku propagandu un nevis informāciju, bet dezinformāciju. Kolēģi, es eh, atšķirību starp valsti un nevalstiskajiem pusēm darbošana personām, kas iesaistītas, eh, tur nav starpība, jo modernās tehnoloģijas eh, ļauj iespēju eh, nodrošināt piekļuvi daudziem daudzām personām. Tas ir finanšu jautājums. Un ja jūs raugāties, kas notiek nedemokrātiskās valstīs, un tāpat arī teroristu organizācijās, kas ir ieskaņojušās noteiktos re, reģionos, tās piešķir pietiekami lielu uzmanību propagandai, jo tā ir daļa no hibrīdā kara. Un atkal gribu teikt, ka dezinformācija ir kā tāda mm, laika bumba, bumba laika degli. Jūs eh, nezināt, kā tā eksplodēs. Tās ielaužas eh, cilvēku domās, eh, mazgās skalos madzenes un sagatavo augsni nepareiziem lēmumiem vai arī nepareizām rīcībām. Mēs visi patērējam informāciju. nav jau nevien, kas neizmanto informāciju. Un eh, šī piekļuve propagandai, tas eh, atstāja milzīgu ietekmi uz cilvēku domāšanu. Gribētu teikt atklāti, ka nebija tāda ideja šeit iecelt eh, Eiropas Savienības pretpropagandas komisāru, un mēs attiecamies no šādas idejas no sākuma, bet būtu un atteikties no šāda uzdevuma, tas būtu. Tad mēs pieļaut iespēju viņiem piepildīt savus mērķus. Un šeit eh, es domāju, ka teksta sastādītāji varbūt eh, saīsinās šo tekstu, jo varbūt, ka būs kaut kādi jautājumi, kas varbūt atkārtojas, bet būtība jau ir pietiekami laba, saturs pietiekami labs, lai turpinātu diskusijas par šo jautājumu. Un uh, mums ir jāsniedz lielāks atbalsts neatkarīgam brīvam žurnālistu darbam Eiropā un arī mūsu kaimiņu valstīs, jo tā ir uh, daļa no tām vērtībām, uz kurām balstīt Eiropas Savienība. Tādēļ arī mēs aicinām šeit uh, nodrošināt pašregulāciju. Mēs, mums nevajadzētu būt lielajiem brālim, lielajiem regulātoriem paša, eh, plašaziņas līdzekļos. Tādēļ mēs nākam klajā priekšlikumu, kas iet noteiktā virzienā Eiropas Savienībā. Tas varbūt tiks grozīts, un mums ir vajadzīgi instrumenti, juridiski instrumenti, ne jau ideoloģiski instrumenti, lai nodrošināt tādu informāciju, kas ir salīdzināma, objektīva un brīva. Varšavas samits, kas tikko kā beidzās Varšavā. Domāju, ka tur varbūt ir vairāk sadarbība starp rietumu sabiedrībām, kas nodrošina mūsu sabiedrībās drošību. Tādēļ mēs augstu vērtējam šo izcelības centru NATO, kas ir iedibināts Latvijā. Eiropas Savienības uh, pusē ir uh, šis uh, Es domāju, Stratkoms, tas ir uh, augstu līmeņa ekspertu neliela darba grupa, kas ir spējīga atzīt, uh, saskatīt problēmas un uh, propagandas uh, līdzekļus, kas tiek vērsti pret mums. Un uh, pat divi neatkarīgi žurnālisti, Jessica Arona. Tā, viņa strādā uh, un publiskajā kanālā Somijā un Marika Aden ARD Vācijā. Abas skaistas un drosmīgas un ļoti profesionālas, neatkarīgas žurnālistas. Viņas pastāstīja pašu savu stāstu par troļu uzbrukumu, ka viņas tika apdraudētas, iebaidītas. kam viņš esat pašas jaunākas personas un tam līdzīgi. Tātad mums vajadzētu uzklausīt cilvēkus. Viņiem ir ļoti tāds spēcīgs vēstījums mums visiem, jo ilgāk mēs neuzklausām šādu stāstu, jo ilgāk mēs noliedzam naidīgas propagandas eksistenci, kas ir vērsta pret rietumu sabiedrībām, jo vājāki mēs būsim, mums nav tiesības atstāt mūsu sabiedrību pakļaut tās propagandai un nereaģēt uz to, kolēģi. Šovakar būs interesants pasākums, ko organizē Eiros parlaments. Tur būs filmas izrādīšana par uh, Magnetska lietu. Tas ir vēl viens mēģinājums. Nobēlnot Sergeja Magnetska piemiņu. Tas ir vēl viens propagandas un dezinformācijas mēģinājums. Tie, kas ir veduši šo filmu, viņiem ir mēķi padarīt Sergeja Magniecka piemiņu kā kaut ko tādu, par ko mums nevajadzētu vairs domāt. Ja mēs eh, noliedzam šo propagandu, tad eh, vajadzētu saskatīt lietas pareizā gaismā. Liels paldies eh, visiem un Annai par viņas iniciatīvu. Lies. Paldies, Rebeka Harmsa. Pirmkārt, gribētu teikt paldies Fortikas kundzē, jo katrs saprot, ka mēs, kas reprezentējam demokrātiju Eiropas līmenī, un mums, kas eh, aizstāv plašasies līdzekļu brīvību, plurālismu, tas nav vienkārši jautājums diskutēt par problēmām kuras mēs redzam, ka tās palielinās par propagandu, ko labi organizē vienā no mūsu kaimiņu valstīm. Es domāju, ka nav nekāda jēga noliegt to, kā Krievija organizē propagandu. Ļoti ofensīvi, ne tikai pret Eiropas Savienību, bet arī pret Eiropu kopumā. Viena no galvenajām idejām, par ko mēs mūsu grupā diskutējam, bet arī ar kolēģiem, ir, ka nevajadzētu aizmirst starp, par līdzsvaru, kas mums ir vajadzīgs, lai aizsargātu mediju brīvību un plurālismu un tajā pašā laikā, lai aizsargātu mūsu intereses šajā jaunajā, nesen kā uzsāktajā konfrontācijā ar propagandu. Fraina kungam. Vēl daži aspekti, ko vēlos teikt. Es domāju, tas nav pareizi saprast, ko jūs sniedzāt, ka mēs uh, novienodājam islāma valsts uh, propagandu un Krieviju. neviens nesaka, ka tas ir tāda pati organizācija, kā Islāma valsts, tas pats, kas Krievija, bet uh, schēma propagandai un instrumenti, kas tiek izmantoti, jo ir īpaši digitālie mediji, kas ir pieejami katram, tie ir līdzīgi, tie ir līdzīgi instrumenti un līdzīgi schēmas, par ko mēs diskutējam atkal un atkal, kā risināt šīs divas dažādās darbojušās personas propagandas laukā. Bet, ja jūs domājat, ka mēs to vienodājam, mēs, protams, to varam vēlreiz pārbaudīt, bet es ne, nesaskatu, ka kāds no ēnu referentiem vai referente vēlētos eh, novienādot eh, Krievijas valsts tādā pašā līmenī kā Islāma valsti. Varbūt, ka mums vajadzētu par to ļoti rūpīgi diskutēt, un varbūt, ka tur ir kādi pārpratumi. Es domāju, pirmkārt, ka ir svarīgi, ka mēs ar savu ziņojumu mēs uh, atjaunām uh, Stratkom ģenerāldirektorāta darbu. Es domāju, ka bija labs lēmums uh, tādu iedibināt, bet tajā pašā laikā šī ļoti nelielā nodaļa, kas strādā ar Magarini kundzi, nevar patiesībā atrisināt tās lielās problēmas, ko mēs saskatām. Un es domāju, ka mēs arī vēl papildus tam, par ko mēs diskutējam, ir arī vēl process, lai padzinātu sapratni par to, kas ir mēķis DG Stratkom un kas mums ir jādara arī dalībvalstu līmenī un uh, kā ir jāpalielina mūsu spējas, kapacitātes, stiprināt uh, mūsu sabiedrības, kas uh, saskars ar šādām draudiem uh, dezinformācijas draudiem. Domāju, ka tas ir propagandas stratēģijas vislielākā veiksme ir uh, izplatīt sistemātisku dezinformāciju. Dažreiz tā, tā ir meli, dažreiz tā ir nedrošības radīšana, dažreiz uh, tā ir um, nepareizas drošības izplatīšana. Jā, kā nodalīt informāciju un eh, vārdu izteiksmes brīvību un to, ko mēs eh, saucam par sistemātisku dezinformāciju. Galvenokārt Krievijas kontekstā un galvenokārt, ko organizē tie cilvēki, kas strādā Rašā Today, ko galvenokārt organizē arī tie, kas strādā Sputnikam gribētu aicināt kolēģis, kas tā tik ļoti šaubās, vai ir šāda problēma propaganda vai nē. Ko jūs domājat? Ja kādā Krievijas pilsētā, kurā ir problēmas, jo cilvēki ir neapmierināti ar politiskajiem lēmumiem Maskavā, ko jūs domājat, kas notiek? Ja Vācijas vai Eiropas uh, ziņu aģentūrā nu, darbs 40 eh, žurnālistiem, kas eh, šeit raukās, ko tad eh, Maskava dara attiecībā šo pilsētu. Varbūt kaut, kā veids, kaut kāds veids būtu iespējams Krievijai. Mēs esam ļoti atvērti. Man ļoti patīk Eiropas atvērtība, atklātība, esmu ļoti atvērta mediju aktivitātēm. Es dzirdēju šodien, es nezinu, vai tas ir baumas, vai tā ir nepareiza informācija, krāpniecība. Es dzirdēju, ka Sputniks piedāvā jaunus darbu 40 žurnālistiem Edinburgā. Ja tas patiešām tā ir, es esmu pārliecināta, ka es, es zinu, kādēļ viņi to dara. Varbūt tas ir nepieciešams labākai mediju. Uh, brīvības situācija Skotijai, tīpaši pēc Brexit lēmumu, varbūt, kad ir piemē, varbūt, ka nav pietiekami liela vārda izņemas brīvības Skotijā. Jā, bet kādēļ viņi to dara? Kādēļ viņi iegūst tik daudz naudu šajos kanālos, eh, kas strādā visur arī Eiropas Savienībā? Ja jūs raugāties, kāda ir šī programma, skatāties un viņu vietējās programmas, eh, Krievijas medijas eh, Krievijā, jūs redzēsiet, ka tur ir milzīga atšķirība Nu, noslēgumā par diskusijām par mūsu problēmām ir tas, ko mēs nekad, nekad nebūs tādu variantu, kā atbildēt uz uh, propagandu ar pretpropagandu. Es gribētu Eiropas komisiju un arī Eiropas, val, Eiropas Savienības valdības mums vajadzētu, viņas aicinātu uztver situāciju nopietni un arī stiprināt mūsu uh, sabiedrības eh, un eh, stiprināt eh, neatkarīgu un labas kvalitātes žurnālistu darbu un arī novērot ļoti labā veidā, kas notiek. Mēs vēl neesam beiguši šīs diskusijas. Es domāju, ka sastopoties problēmām, kādas ir arī ēnu referentu darbā. Mēs esam šī procesa sākumā un iespējams, ka mēs būs vēl vairāk ziņojumu un vēl vairāk diskusijas par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Jāram ir štetina tagad. Paldies, Mē, Mišēl. Paldies, ka devāt man vārdu. Fotikas kundzes koncepcija. Plāns iekļaut abus apdraudējušos informācijas kanāls. Jā, no vienas puses Krievija un uh, fundamentālistisko islāmismu, no otras puses to var atbalstīt, bet gribētu tomēr uzsvērt uh, ļoti lielu atšķirību starp šiem abiem apdraudējumiem. It īpaši, ja runa par informācijas kāru. Uh, ISIS un Talibāns, Talibāni un arī citi islāmistu spēki galvenokārt lieto informāciju tādā mazākā apmērā nekā Krievijas eh, federāciju. Bet ja mēs raukāmies uz Krievijas izplatīto informāciju, kas galvenokārt vērsta Eiropas Savienības virzienā, tad mēs redzam, ka nākošais būs pagājuši simts gadi, kopš notika lielā oktobra sociāliskā revolūcija Krievijā. Un tas, tas rezultāts bija dezinformācija. Piemēram, Moldova Ribbentrop pakts un uh, nesen bija notikumi Čečenijā. Visos šajos gadījumos runa ir par uh, Krievijas dezinformācijas centieniem. Tās ir tādas labi izstrādātas metodes. Visi slepenie spēki KGB, Čeka Krievijā strādājas ar šādām metodēm. Tas nav nekas kā pagarinātā KGB roka, un viņi atrodas tajā pašā vietā, Maskavā, Ljubļankā. Viņi ir meistari sniegt dezinformāciju. Un tagad tā ir daļa no oficiālās Krievijas politikas. Un viņi nekaunās tā strādāt. Pat uh, augstākā līmeņa vadītāji Krievijā ir uh, rīkojuši nekaunīgi. Domāju, ka šajā ziņā man vajadzētu uzsvērt, ka šīs dezinformācijas draudi ir daudz lielāki nekā no ISIS puses. Islāma valsts eh, jautājumā tur ir savādāka situācija. Viņi apdraud mūs, bet eh, tas ir tāds eh, briesmīgs, vardarbīgs karš uzbrukumi. Viņi ievada Eiropā simtiem tūkstošu bēgļu un apdraud Eiropas Savienību vienotība, bet kad uh, runa ir par dezinformāciju, Krievija noteikti ir līderis. Un šajā ziņojumā es gribētu pieminēt 16. kompromisa grozījumu. Stratkom vadītājs nesen bija diskusija ar viņu. Mēs runājām par nepietiekamo finansējumu Eiropas Savienības darbībā, kas atbild uz Krievijas propagandas centieniem. Mēs nevaram atbildēt šiem Krievijas propagandas centieniem pietiekami. Viņiem ir tūkstošiem dolāru, bet mums nav pietiekami daudz naudas. Un tādēļ šeit atbalsta 16 no kompromisu, kurā mēs pieminām nepieciešamību veidot atsevišķu budžeta iedaļu kas būtu Stratkomam vai citiem, kas strādā pie šī jautājuma. Noslēgumā Eiropas Savienībai vajadzētu tiešām uh, paredzēt pietiekami finansējumu ciņai pret propagandu. Paldies! Kolēģis Jureks tagad lūdzu. Es paldies! Esmu dziļi pārliecināts par to, ka Šeit runa ir par ārkārtīgi svarīgu ziņojumu. Šis ziņojums eh, aizsargās ne tikai mūsu drošību, mūsu ārējās intereses, tas jau tika teikts, bet es domāju, ka tas ir arī svarīgs mūsu valstu morālajai vienotībai. Gribētu pieminēt īpaši to, kas ir pieminēts desmitie kompromisu grozījumā, bet vispirms vēl viens komentārs - postkomunisms mēs to īsti neapzināmies. Postkomunisms vēlas uh, iedibināt divas nevienlīdzīgas struktūras. Pirmkārt, varas pārstāvji ir pārvardušies par elitēm. Un bieži vien ir tā, ka šīs elites ir sagrābušas uh, savās rokās monopolu, uh, kad runa ir par varas sadalījumu. Tā, piemēram, arī Krievijām. Un runa ir par to, ka sabiedrība, tā tiek atņemtas saknes pilsoņiem. Pilsoņi tiek novest tādā situācijā, ka, lai viņi nesaprastu ne paši savu kultūru un vēsturi, ne starptautisko politiku, un lai viņi nevarētu atšķirt labo no ļaunā. To dara šodien Krievijas propaganda, un tādēļ Krievija visu laiku runā par agresīvajiem rietumiem. Šis mīts tiek uzturēts dzīves. Tiek teikts, ka rietumi vēl, vēlas paplašināt savu varu un vēlas uzbrukt Krievijai. Desmitajā kompromisa grozījumā, ziņojumā, mēs atgādinām, ka notiek šis uh, sakņu zaudēšanas process. Tiek aizmirst savu kultūru, mums šī kultūra ir jāatbalsta, lai cilvēki atgrieztos pie savas kultūras, un ir svarīgi, ka mēs šo grozījumu skatām kopā ar Kovačev kunga grozījumu priekšlikumu. Tur ir eh, konkrēti priekšlikumi, proti, ka ir jāsaglabā dzīva atmiņa par eh, komunistu noziegumiem, jo šī patiesība vislabāk aizsargā pret propagandu. Šajā kompromisā un arī citu tekstā mums vajadzētu iekļaut arī vēl kaut ko citu, proti faktu, ka varas elites Krievijā ir radušās no padomi struktūrām, un viņa politika balstās un tiek uh, attaisnota ar to, ka iedzīvotāji, iedzīvotājiem nemitīgi tiek atgādināts, ka tiek uzbūvēta vecā vara, padomi vara, Mums vajadzētu tiešām apzināties to, ka šī apvainošanās par to, ka tiks apvainot padomu vēsturi, arī pie mums tas ir ļoti izplatīts, daudz vairāk izplatīts nekā mēs tam spētu noticēt. Domāju, ka mums eh, šai dokumentam vajadzēja par to atgādināt. Padomu savienība bija agresīva vara. Tā izraisīja karus, tā uzbruka citiem reģioniem, un 50 gadus šī vara neļāva pusē no mūsu dalībvalstiem normāli sadarboties Eiropas līmenī. Un es domāju, ka Krievijas sabiedrība vajadzētu būt piekļuvē arī šādai informācijai. Mēs ļoti daudz runājam par Krieviju, un tas arī labi. Bet uh, ir žēl, ka mēs uh, Krievijas dēļ daudz par maz runājam par padomu savienību. Es ceru, ka mēs uh, vēl nākamajos grozījumos vēl to uzlabosim. Tas viss jau ir labā un pareizā virzienā. Gribētu arī teikt paldies par sadarbību. Paldies. Un noslēgumā gribētu dot vārdu Vaikalkungam. Lūdzu. Dankeschön. Hvala lijepa. Tema je... Paldies. Lies paldies. Jautājums ir ļoti jūtīgs. Mums vajadzētu ļoti piesardzīgi diskutēt par šo jautājumu tas atstāja ietekmi uz uh, informāciju visplašākajā nozīmē. Uz informāciju, uz nepatiesu informāciju. Runa ir par strateģisku maldināšanu. Tā ir daļa no Eiropas ārējās un drošības politikas un Eiropas drošības interesēm. Tādēļ es uzskatu, ka pamata pieeja šim dokumentam ir nepareiza. Proti, kāda eh, ļoti labi zināma skaidra iemesla dēļ. Protams, ir ļoti daudz emocionālu iemeslu. Mums ir atšķirīga uztvere par to, kāda ir situācija Eiropas Savienībā un kaimiņu valstīs. Un es domāju, ka šo uztveru nevar vienādot ar islāma valsti, jo šajā gadījumā runa tiešām par nopietnu apdraudējumu. Pārpratumi politikā un diplomātijā mums ir jāatrisina. Un mums būs jāpierāda, ka mēs spējam pretoties. Bet uh, ar Daešu šā lietā nav nekāda sakara. Domāju, ka šī paralēla starp Krieviju un Daešu ir pilnīgi nepareiza. Un es domāju, ka tas bija iemesls tam, ka mēs vairāk laika iegūdām šajā ziņojumā, jo mums patiešām vajadzētu padomāt, vai mums vienlaikus nevajadzētu šeit domāt par informācijas stratēģiem, informācijas tehnoloģijām. Uh, jo ar šādu informācijas stratēģiju mēs varētu vērsties pret propagandu, ko izplata terorisma organizācijas, jo tās izmanto tehnoloģijas, un tās ir ļoti viltīgas un gudrītkojas. Demokrātiski attīstīties valstīs mums nav atbilstoši mehānisma. ja mums ir svarīgi nepatiesu informāciju izslēgt no mūsu politikas, un ja mēs raugāmies, kāda ietekme ir šai nepareiz informācijai, un ja mēs to vēlamies novērst, tad ir arī pamatoti raudzīt, kas notiek pie mums, ko darīja UKIP, lai šī partija, kas eh, saņēma uh, vairākumu par izstāšanos no Eiropas Savienības, tur arī runa par nepareizu informāciju. Kādēļ Tonijs Blērs eh, pirms trim eh, dienām bija tāds mazāk pašapzinīgs nekā parasti televīzijā? Viņš teica, ka viņš ārkārtīgi nožēlo, ka viņš pieņēma lēmumu bombardēt Irāku, jo šo lēmumu viņš pieņēma pamatoties uz nepatiesu informāciju. Uh, Un šodien mēs maksājam pilnu cenu par uh, toreizējo lēmumu un Irākas bombardēšanu. Šodien mums Eiropā nebūtu bēgļu, ja nebūtu sagrauta Irāka, ja nebūtu attiecīga notikuma Lībijā. Lūdzu, neapgalvojiet, ka es uh, manipulāciju kas nāk no mūsu demokrātiskajām valstīm, nav vienādāju ar sistemātisko manipulāciju, kas nāk no totalitārām sistēmām, bet nepatiesa informācija ir un paliek nepareiza informācija, un ikviena nepareiza inf informācija izraisa sekas. Mums ir eh, jāapzinās eh, šīs konsekvences. Domāju, ka laiks, kas ir mūsu rīcībā, to mums vajadzētu izmantot eh, tam, lai mēs nepatiesa informācija no Krievijas varētu pareizi novērtēt. Un es domāju, ka rietumos, visās rietumu valstīs ir pietiekami daudz iemeslu, ka mēs varētu parādīt pašapziņu, saskaroties eh, ar informāciju no Krievijas, kas mūs bombardē. Es kādreiz skatos rašātu dēļ, un es domāju, ka mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir sistemātiskās manipulācijas pro produkts. Bet, eh, lai es tādēļ justos apdraudēts, nekādā gadījumā. Es varu tikai pasmieties. Es varu šeit pasmieties par uh, manipulātoru naivitāti. Eiropas Savienība Tā ir pašlaik nav nekāda laba slaba. Un viens no uzdevumiem tiem, kas strādā ar informāciju un ar Eiropas Savienības tēlu pasaulē, ir, eh, ka vajadzētu atvērt acis pašiem pie sevis mājās. Un šeit Eiropas Savienībā nevajadzētu slikti pašiem runāt par Eiropas Savienību, jo visās dalībvalstīs tas jau kļūst par paradumu, ka Eiropas Savienība esot atbildīga par visām kļūdām, kas faktiski ir bijušas uh, dalībvalstīs pašās. Es esmu aicinājis dalību valstu deputātus uh, nerunāt beidzot par to, ka Eiropas Savienībā jākļūst mazāk eh, korumpētāji un tam līdzīgi. Es neesmu korumpēts, tādēļ nezinu, kādīgam man vajadzēja būt vainas apziņai par situāciju, kurā atrodas Eiropas Savienība. Es domāju, ka mums nevajadzētu atbildēt arī pret propagandu, pret propagandu no kādas valsts, kam uh, pašai nopietnas problēmas ar preses brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Es saprotu, un to gribētu īpaši uzsvērt, ka Eiropā varbūt ir atšķirīgs eh, jūtīgums un izpratne par to, kādas ir mūsu attiecības ar Krieviju. Tādēļ mēs ļoti toleranti par to runāsim arī šeit Eiros parlamentā. Paldies! Paldies! Vēgla kungām! Un eh, es, man arī nav eh, tā, tādas viennozīmīgas jautājumas šajā jautājumā. Un es gribētu lūgt eh, Fatikas kungam, kundzei, pabeigt šo diskusiju varbūt dažu minūšu laikā, jo mums būs jārunā par nākamo jautājumu. Certainly. Paldies. Pilnīgi noteikti es vēlos pateikties visiem dalībniekiem šajās diskusijās par viņu pausto domu viedokļiem, un šī diskusija parāda to, ka mums nākas saskarties ar visai sarežģītu jautājumu, un tomēr, neraugoties uz e, draudu ap apmēriem, uz eh, to, kā tiek iekļauti nevalstiski spēlētāji konkrēti daieši. Vairākums no mūsu um, diskusijām koncentrējas uz Krieviju. Uh, tas nozīmē, ka šī valstiskā spēlētāja rīcība nāk ar tik eh, daudz satraucošas un traucējošas informācijas un jēdzieniem mūsu ikdienas dzīvē, un arī tas parāda to, cik lielā mērā pat uh, gatavojot šo ziņojumu, Krievijas ietekme ikdienas mēdījos cik daudz tas ietekmē mūs, vai mums tas patīk vai nē. Fraindkungs, jūs runājāt par Sputniku. Pēc manis sacītā un apšaubot šī ierobežotā mēdīja ietekme, lai gan tas ir klātesošs daudzās valstīs, ne tikai Polijā vien. Man jūs jābēdina, tas ir ar ietekmi Polijā tieši tāpat, kā tas ietekmē Austriju. Ne tevis tāpēc, ka tas būtu tik spēcīgs pats par sevi, bet. Arī šāda veida mēdīģi, un to izklāstīs stratkomīst, var kalpot kā ziņu piegādātājs citiem mēdījiem, kuri gribot vai negribot, vienkārši izplata ziņas, tās nepārbaudot. Un tāpēc um, prasība pēc kvalitatīva žurnālisma ir ārkārtīgi svarīga. un arī e, turpmākais Stratkom e, ģenerāla direkcijas darbs ir ļoti nozīmīgs, lai varētu kalpot kā atsaucas punkts šim kvalitatīvajam žurnālismam. Atklājot tās manipulācijas, kurās mēs tiekam iejaukti, nosaukšu jums piemēru. ir Sputnika, ne poļu, val, ne poļu valodas, bet cita redakcija tika informēta par mūsu grupas eh, darbībām. To veica viens no parlamenta ekspertiem, kurš tika nosaukts vārdā, un tas tālāk tika izplatīts citos mēdījos, nenosaucot avotus un vārdus un tādā veidā ziņas izplatās ar manipulēšanas palīdzību. Tas ir tīkls. Sputnikam nav miljonu liela audience, bet viņu sniegtajām ziņām ir daudz lasītāju un skatīt, lasītāju. Es vēlos pateikties vēlreiz visiem par šīm debatēm nākošo sēžu kalendārs ir pieejams eh, apēc sekretariātā, un es aicinu jūs maksimāli drīz nobalsot par šo ziņojumu. Es domāju, ka mums ir izdevies vienoties par lielāko daļu jautājumu un uzklausot jūsu ieteikumus un Harmskungs sacīto, mēs eh, padomāsim, vai varam uzlabot eh, atsevišķus formulējumus un vai mēs eh, pietiekami skaidri nodalām Krieviju un nevalstisko spēlētāju. Taču, manuprāt, ik vienā gadījumā ir būtiski izturēties pret abiem šiem spēlētājiem. Atšķirīgi tomēr mums nākas saskarties ar draudiem, kuri pienāk mūsu teritorijās no visiem virzieniem. Tāpat mums ir jāparāda sava spēja pretoties tam. Es domāju, ka ņemot vērā Harbs skundas sacīto pār darbībām, kas notiek eh, Skotijā, mēs, kas esam politiķi un varam paredzēt, kāda scenārija var izvērsties, domāju, ka šāda veida akcijas var būt bīstamas, un tāpēc ir ļoti svarīgi mums šajā brīdī parādīt vienotību un nākt klajā ar atbildi šīm problēmām. Un es domāju, ka Eiropas parlaments, pieņemot šādu ziņojumu, sniegtu ļoti labu atbildi nosauktajiem draudiem. Paldies, Fotīgas kundze! Un piebildīšu, ka balsojums afetā ir paredzēts 30. augustā. mēs redzēsim, vai tas būs iespējams šajā augusta pēdējā otrdienā. Tagad paldies visiem par diskusiju, un mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Un nākošais darba kārtības punkts ir AFET pasūtītā pētījuma prezentācija pār Eiropas Savienības Arktikas eh, politiku reģionālā kontekstā. Eh, un nākošajam aspektam izklāstīšanai došu vārdu eh, Žerārdam Stangam. Viņš ir autors pētījumam par Arktikas politiku reģionālā kontekstā. Ziņojuma projekts ir izdalīts deputātiem sagaidot šo sanāksmi. Dotu vārdu uh, Stāngkungam. Paldies par uzaicinājumu. Prezentēt jums šī pētījuma rezultātu. Šis ir pētījums par reģionālu kontekstu, tas nav visaptverošs pētījums par Arktiku un ārpolitiku, bet tās ir pārdomas par atsevišķiem mūsuprāt prioritāriem jautājumiem šobrīd. Un tas ir sagatavots pēc eh, nesenā komisijas paziņojuma un augstās pārstāvis paziņojuma. Pār šo jautājumu pētījumu kopijas jūs varat eh, paņemt uz galda visi jūsu rīcībā, tā nav. Es tagad e, īsos vārdos izklāstīšu par Eiropas Savienības Arktikas um, politikas attīstību, pieminēšu atsevišķus izaicinājumus šajā reģionā un pievērsīšos drošības un enerģijas aspektiem Arktikā un pēc tam nākšu klajā ar, ar manuprāt, būtiskākajiem secinājumiem. Ņemot vērā pēdējo gadu tendences, Un ņemot vērā situāciju, kas ietekmē iedzīvotājus šajā apgabalā, eh, un tas tā ir kušana, un otrs ir resursu bums. Tā ir globāla tendence, kas arī ietekmē Arktikas eh, reģionu pēc 2014. gada naftas cenas ir kritus, kritušās, e, cerības tika liktas lielas uz to, kāda varētu būt Arktikas ietekme uz naftas gāzes cenām, un tomēr šobrīd pēc cenu krituma e, reģiona konkurētspēja ir kritusies. Tātad klimata. Uh, pārmaiņas un resursu bums ir divi būtiski aspekti. Tālāk eh, demografiskas izmaiņas. Eh, eh, Krievijai mm, teritorijā dzīvo vairāk nekā puse Arktikas iedzīvotāju, pārējā Arktikas daļā iedzīvotāju skaits krītas Eiropas Arktikas daļā ir aptuveni 0,1% no visas Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita, bet visos šajos reģionos ir bijusi eh, no urbanizēšanās eh, tendence. Viens no aspektiem ir vietējās pārvaldības situācijas eh, maiņas. Kanādā tiek izveidota jauna ziemeļa teritorija, Grenlādai tiek piešķirta autonomāka jauna kapacitāte, un pēdējā laikā tendence ir piešķirt lielāku balsi uh, Arktikas iedzīvotāju kopienām. Un tas savukārt ir Eh, vedinājis pie tā, ka Eiropas Savienība un dalībvalstis strādā pie stratēģijām Arktikas eh, sakarā. Tā ir samērā jauna tendence. Pirms 20, 30 gadiem tāda nebija vērojama. Tomēr mēs redzam, ka vēl pirms 40, 50 gadiem Arktika tika uzskatīta par kaut ko ļoti tālu un maz zināmu. Pār Arktikas politiku runājot, Eiropas Savienības loma tiek veidota kopš 2008. gada, kad komisija un parlaments runāja par šiem jautājumiem vairākos veidos, kopš tā laika ir runāts par dažādiem projektiem un finansējumu, kam ir vērojama kontinuitāte ir nospraustas prioritātes, un tās atbalsta Arktikas dalība valstis da, Dānija, Zviedrija, Somija, kā arī citas Arktikas valstis, Kanādas Savienotās valstis, Krievija, Islande, Norvēģija. Tas attiec uz vidi, noturīgu attīstību un mierīgu starptautisko sadarbību. Un visas trīs kategorijas atkārtojas, vai tā ir Kanāda vai Savienotās valstis vada Arktikas padomi, tad šie ir jautājumi, uz kuriem eh, tās eh, koncentrējas. Un tās ir plašas sadarbības jomas, kas nebūtu nav pārsteidzoši, jo pēdējā laikā Arktika ir kļuvis par vairāk tik, nekā tikai sadarbības eh, jomu. Pēdējo gadu laikā Arktikas valstis ir ir saņēmušas lielāku uzmanību atsevišķi jautājumi, kas varbūt nav bijuši centrāli komisijas izpratnē, bet ir nonākuši vairāk parlamenta redzeslokā. Tāpat arī pēdējos desmit gadu laikā pēc Lisabonas līguma pieņemšanas atsevišķi aspekti ir attīstījušies un vēl ir ļoti daudz iespēju, kur sakarā var virzīties uz priekšu. Viens viena no galvenajām starptautiskajām organizācijām dominējošā ir Arktikas padome, tajā ir pārstāvētas sešas eh, vietējie dzīvotāju grupas eh, novērotāji, un pirms vairākiem gadiem eh, dēļ konflikta ar Kanādu pār roņu tirzniecības jautājumiem darbība tika apturēta Un šobrīd eh, ir problēmas ar to, ka Krievija neatzīst Eiropas Savienību kā atsevišķu novērotāju. Bet kopumā Arktikas pārvaldība ir blīvāka, sarežģītāka un veiksmīgāka nekā daudzi varētu domāt attiecībā uz relatīvi neapdzīvotu, nepārvaldītu reģionu. Tomēr šei, šis ir reģions, nav ar izteiktu ģeostrateģisku identitāti, tā attīstās pēc e, augstā kara un, kā jau sacīju, ir Arktikas padome, tālāk ir Arktikas piecas valstis, kas robežojas ar Ziemeļledus okeānu, bet tomēr tā ir vairāk neformāla grupa. Tālāk ir arī reģionāli projekti, e, kuros ir iesaistīsies Eiropas Savienība un kur notiek sadarbībā dažādos projektos. Liela uzmanība tiek pievērsta vidas jautājumiem, klimata pārmaiņām un tos var raksturot kā vietējus daudz līmeņu pārvaldības projekts un iniciatīvas. Neformāla organizācija ir piecas eh, Arktikas valstis Un liela nozīme ir drošības jau, as, jautājumi. Arktika ir nozīmīga Eiropas drošībai. Tomēr pašā te, tekstā drošības jautājumi nav skatīti, kas ir daļēji saprotami. Šis reģions ir kļuvis par sadarbības modeli, eh, kas var šķist pievilcīgs daudziem citiem reģioniem. Un, kā jau es norādīju, Krievija ir ļoti nozīmīga valsts Arktikas reģionā. Tāpat ir būtiska nacionālās suverenitātes prioritizēšana, pie tā strādā Kanāda, Savienotās valsts, Krievija vadošā jālomā. Un tas ir viens no vadošiem tematiem. Bet pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka Krievija vairāk attīsta arktiskās militārās bāzes, attīsta kodola ledlaužus un savas citas militārās eh, kapacitātes. Mums ir jādomā par šādu attiecību citiem aspektiem. Arktikas padomē ir astoņi locekļi un no tiem septiņi šobrīd eh, uzliek sankcijas astotajiem. Varētu uzskatīt, ka tas apgrūtina sadarbību, bet laimīgā kārtā pagaidām tā tas nenotiek. Daudz uh, jautājumu par militāro attīstību ir skaidrojumi, skaidrojami, jo ir daudz aizsargājamā, ir piekļuvē um, strateģiskiem objektiem, kodola zemūdeņu bāzēm Kolas pussalā, jo pirmajā brīdī varētu likties, ka Arktikā nav nekādu strateģisku mērķu. Bet pēdējos divos gados pēc Krīmas aneksijas ir bijuši ir strādāts pie daudziem jautājumiem, sadarbojoties taiskaitā Krievijas un Amerikas eh, robežu sārdzes spēkiem, tālāk vienošanās par eh, Arktikas eh, piecām valstīm. Un es neturpināšu šobrīd par Krieviju un drošību reģionā, bet par citiem izaicinājumiem. Uh, Mans personiskais viedoklis ir tāds, ka atsevišķos gadījumos ļoti daudz dos gadījumos drošības un citi jautājumi netiek skatīti vienā veidā, bet mums ir jārunā par esošajiem ietvariem, kas aptver vidas drošības un cilvēka drošības jautājumus, varbūt mazāk šie aspekti ir iekļaujami Arktikas diskusijā. Tālāk ļoti īsi, kāda varētu būt Eiropas Savienības loma, jo Eiropa ir ar pieaugošu, pieaugošu drošības spēlētājs, un es gribētu vispirms pasvītrot to, kas notiek Eiropas dienvidos un austrumos, un ko varētu vai nevarētu darīt Eiropas dalībvalstis, un kā situācija mainās, un nereti tas notiek ļoti strauji. Uh, notiek dažādas diskusijas dažādos līmeņos un galvaspilsētās eh, tās var noritēt dažādos aspektos, bet jā, paredz savlaicīgi politikas un stratēģijas. Īsos vārdos par enerģiju. Ask, um, false... Par enerģiju runājot. Nozīmīgs ir fosilās degvielas ir divas nozīmīgas kaimiņu uh, valstis, Norvēģija un Krievija, kas ir nozīmīgi gāzes piegādātāji. Norvēģija attīsta savus reģionus un savus gāzes ieguvas procesus, tās uh, Eh, to piegādi pa eh, cauruļu vadiem un citus nosūtīšanas veidu, un pat, ja Norvēģija un Krievija turpina attīstīt Arktikas reģionus, mēs eh, būsim būtisks klients. Our domestic reserves are dwindling. We will be reliant. Tāpat mums ir jāapzinās, kā jāturpina izmantot būs ārējie e, piegādātāji nevienmēr Arktikas e, piedāvāt tā enerģija ir pietiekama. Bet par šiem jautājumiem ir jāturpina runāt. Mēs varam daudz runāt par um, zaļām tehnoloģijām, labākiem enerģijas resursiem ziemeļos, bet mums ir jādomā par to, kāda attīstība notiks tuvākajā nākotnē. Bet gan Norvēģija, gan Krievija ir ieinteresētā pieprasījuma drošībā, ko mēs nevaram apsolīt, jo mums ir jāizvērtē Eiropas Savienības loma dekarbonizētajā um, enerģijā. Mēs uh, mums ir jāņem vērā mūsu paredzamais pieprasījums un pieprasījums eh, citur pasaulē. Eh, noslēguma atsevišķi temati, uz kuriem vajadzētu koncentrēties Arktikas sakarā. Viens no tiem, un tas ir ļoti nozīmīgs esošajās politikās un stratēģijās, bet ir vērts to uzsvērt, eh, tā ir um, ehm, fokus koncentrēšanās uz reģiona iedzīvotājiem. Tas nozīmē Eiropas Savienības teritorijā iedzīvotājiem, tāpat ekonomiskajā aspektā, par, eso, par eh, komunikāciju domājot, tāpat eh, runājot par resursu izmantošanu un noturīga šo resursu izmantošana ir ļoti nozīmīga ekonomikas diversifikācijā. Ir jādomā eh, ja, par caurskatāmu iesaistīšanos un konsultāciju, kur ar ļoti lielu uh, Eh, lomu varbūt parlaments. Otrais aspekts ir eh, vides vadība, gatavojot ziņojumu, es tikos ar Kanādas ierēdni, kurš uzskatīja, ka kas bija ar viedokli, ka ir jābūt līderiem vides jomā, nosakot toni, taču uzklausot eh, arī citas puses. Ir jāpatur enerģijas un drošības aspekti darba kārtībā, pat ja mēs vēlamies, lai Arktika būtu eh, zaļa un atvērta. Un noslēgumā es gribu aicināt uz eh, konsekventu viengabalājumu sadarbību no Eiropas Savienības institūciju puses. Arktika ir relatīvi jauns sadarbības reģions Eh, tā var nodrošināt eh, ļoti daudz iespēju, bet galvenais ir labs sākums šobrīd. Paldies! Lielas paldies! Jūs eh, izrunājot vārdu about, nodevāt savu izcelsmi, jūs esat no Kanādas. Es atvainojos, ka jūs uzvārdu izrunāju nepareizi. Ir divi, un es vēl, kas grib uzdot jautājumus, lūdzu izsakieties īsi. Uh, jautājumos un izsakot komentārus, jo mēs esam iekavējuši. Jākonsārī kundze, lūdzu. So, thank you very much. Liels paldies par jūsu visaptvarošo prezentāciju. Pirms dažiem gadiem Ķīna bija ļoti aktīva Arktikas politikas eh, jautājumos. Viņi um, um, pat sagatavoja ziņojumu, kāda ir tagadējā situācija, vai Ķīna nav vairāk ieinteresēta. Uh, jo Ķīna ir aktīva dažādās pasaules daļās šobrīd. Man vienkārši interesē, vai Ķīna ir atstājusi Arktiku mums. Un tad, kas ir ar Arktikas politikas pārvaldību Eiropas Savienības ietveros saistībā ar Henrija Kisindžera slaveno jautājumu, kā var piezvanīt, kāds ir telefona numurs uh, par Arktikas politiku komisijā, ku, ar ko tad mēs varētu kontaktēties Eiropas komisijā, vai jūs uh, domājat, ka tur viss ir kārtībā? Un vēl par Krieviju. Ja es pareizi saprotu, tad jūs apstiprinājāt, ka Krievija ir uh, diezgan konstruktīva uh, Eh, strādājot ārtieks politikas ietvaros, viņi sadarbojas ar NATO valsti, Norvēģiju un tā tālāk. Kāds eh, ir tas patiesais iemesls, kāpēc tas tā ir? Liels paldies! Un tagad eh, Lēzings kundz lūdzu. Jā, paldies, es runāšu vāciski. Jā, vielen dank für Ihre. Paldies par uh, visu kārtībā par visaptverošo prezentāciju. Šajā zālē e, temperatūra ir kritusies, varam noskuņoties Arktikas jautājumiem. E, līdz ar to šis ir tāds multimēdija pasākums. Mums e, lūdza izteikties īsi, komentējot un uzdodot jautājumus, tāpēc uh, šos dažādos vīdes problēmu aspektus, runājot par Arktikas izmantošanu. Negribētu par to runāt, gribētu tikai vēl papildināt un norādot uz problēmām, kas rodas pieaugot komerc satiksmē kuģu satiksmes jomā šajā reģionā. Līdz šim tas vēl netika pieminēts, un šīs te salīdzinājums ar Moldāviju, tur es gribētu tomēr teikt, ka līdzsvars eh, vides ziņā Arktikas reģionā eh, ir eh, nesalā, nesalīdzināmi trausls, un tur var nodarīt neatgriezeniskus zaudējumus, kaitējumu. Un mēs pat nevaram prognozēt, kāds var būt to apmērs. Tas nāk no tā, ka tas ir ļoti sarežģīts reģions, un tas var stipri ietekmēt arī citas ekoloģiskās jomas. Uh, Tāpēc es tiešām atbalstu to, ka šīs problēmas uh, tiek uh, uzsvērtas jūsu pētījumā un arī um, Mogherini kundzes uh, rakstītajā par šiem jautājumiem. Es gribētu vēl uzzināt, ko jūs domājat par to, vai līguma ceļš līdzīgi kā ar Antarktīdas līgumu varētu būt tas, kuru varētu izvēlēties. Proti līgumu, kas uh, aizliegtu jebkādus uh, militārus, uh, um, militārs darbības un uh, uh, dažādas operācijas un arī um, zemes dzīļu um, eksploatāciju aplikt ar nosacījumiem. Vai tā būtu tāda iespējama pieeja, uh, ko varētu izvēlēties, lai eh, Eiropas Savienības un pamatiedzīvotāju interesēs eh, rīkotos un salāgot šīs intereses. Tad vēl par drošības politikas jautājumiem. Jūs pieminējāt eh, Krievijas lomu drošības politikā un teicāt, ka neskatoties uz Eiropas Savienības un Krievijas attiecību pasliktināšanos Arktikas reģionā, tomēr sadarbība ir ļoti laba. Tātad. Uh, tas arī Ukrainas krīze un uh, tam līdzīgas lietas nav novedušas pie tā, ka um, sadarbība būtu būtisks pasliktinājusies. Un tad jūs vēl runājat par uh, pieaugošajām militārajām aktivitātēm, īpaši atsaucoties uz Krieviju. Ja es pareizi saprotu, tad jūs to kritizējat vai nosaucat to par problēmu, pievēršoties tieši Krievijai. NATO aktivitātes eh, un Kano, Kanādas aktivitātes jūs tik eh, kritiski nevērtējat. Es gribētu šeit norādīt arī uz eh, Arctic Challenge šo lielo NATO operāciju, kas ir saistīta ar visām šiem problēmām un šiem izaicinājumiem, kā tajā tiek saukti Arktikas reģionā. Un vēl mans jautājums par to, kā jūs uh, novērtēt 2009. gada Arktikas ceļu kārti un uh, Eiropas, es atvainojos, ASV 2013. gada aizsardzības uh, ministrijas uh, Arktikas stratēģija. Es gribu uzsvērt, tiešām šī ir aizsardzības ministrijas stratēģija, nevis vispārēja Arktikas stratēģija. Paldies, Leizīgas kungs, un tagad Balčītis kungs, lūdzu vēl. Eh, ačiū pirmininkē. Paldies, priekšsēdētāji. Arktikas reģions patiešām ir ļoti interesants reģions, un uh, ledus uh, kušanas rezultātā mēs varam piekļūt dabas resursiem šajā reģionā, un to apjoms uh, tiek lēsts ļoti atšķirīgi atkarībā no avota. Saskaņā ar dažiem avotiem uh, ir milzīgi dabas resursu krājumi, uh, Un eh, šīs te piecas valstis, eh, protams, ir lielā mērā ieinteresētas eh, ierobežot citu valstu pieeja šai informācijai, un tāpēc gribētu atkārtot kolēģu paustos jautājumus. Jūs teicāt, ka šīs piecas valstis reģionu pārvalda ļoti draudzīgā noskaņā, kaut gan ir spriedzi starp Kanādu un Krieviju. Krievija tur izvieto savas militārās spējas, uh, un viņu galvenais mērķis ir ļoti skaidrs, viņi cenšas aizsargāt savas intereses. Un papildus tam ir vēl arī citi strateģiski mērķi, eh, lai izvērstu plašāku militāru klātbūtni. Tur tāds ir Krievijas mērķis. Tātad kā jūs vērtējat šo piecu reģionu valstu draudzīgās attiecības? Vai tās tiešām ir tik draudzības, kā tās izskatās? Un es domāju, ka nākotnē mums vajadzētu vairāk pievērsties tam, ka nedrošības jautājumi, nedrošība šajā reģionā varētu izplatīties arī tālāk. Lielas paldies! Man ir viens pēdējais jautājums, kas ir pavisam īss. Esam redzējuši daudzus ziņojumus pirms naftas cenas krišanās par to, cik uh, uh, interesanta ir šī teritorija, lai uh, iegūtu naftu. Un uh, es vienkārši domāju, vai uh, galvenie spēlētāji patiesībā tagad ir atkāpušies no Arktikas, vai viņi vienkārši nogaida, uh, raugoties, uh, kas notiks ar naftas cenu turpmākajos gados, vai viņi vienkārši atsakās, tāpēc, ka ir daudz citi faktori, kas spēlē tik uh, Eh, būtisku lomu enerģijas eh, jomā. Es centīšos ātri atbildēt uz visiem šiem jautājumiem par pēdējo, par galvenajiem spēlētājiem enerģijas jomā eh, Ziemeļpolā. Ziemeļamerikā, Āļaskā, tur gandrīz visi operatori ir pārtraukuši savas uh, darbību, un Rapsola arī atkāpjas, šķiet, ka viņi tiešām atkāpjas, un ja cena pēc dažiem gadiem pieaugs, viņi varbūt pārdomās. Krievijā, protams, viņus būtiski ietekmē zemā naftas cena, bet arī sankcijas, līdz ar to viņiem ir e, ierobežot pierietumu tehnoloģijām, Viņā, viņiem tādas nav pieejamas šobrīd, un tas noteikti viņus ierobežo, bet viņiem ir arī atšķirīgas pieejas. Uh, viņiem nav vienmēr uh, tāda pat ekonomiskā pieeja kā mums enerģijas projektiem. Līdz ar to viņi, uh, piemēram, izstrādā saršanārās gāzes terminālus, uh, eh, viņi pieņem arī Ķīnas naudu, kad rietum nauda nebija pieejama. Tātad tur ir dažādi aspekti. Pati Ķīna, Ķīna kopā ar Krieviju investē uh, Eh, Jamal LNG projektā. Viņi grib kļūt par novērotājiem Arktikas padomē. Um, un um, arī citas valsts tur ir novērotāji un uh, arī Ķīna ir novērotāji un viņus interesē arī Ziemeļu jūras ceļš. Uh, un tas būs jāskatās, kas notiks, kad uh, kusīs ledus. Uh, bet eh, šī kuģošana ir attīstījusies lēnāk nekā cilvēki sagaidīja. Līdz šim ir pieaugusi reģionālā uh, kuģošanas aktivitāte, bet ne transarktikas aktivitāte. Tie ir tādi pirmie soļi, un redzēsim nākotnē, vai tiešām kuģošana šajā reģionā paplašināsies. Eh, lielā mērā viņi tur ir, viņi tērē resursus, viņi ir iesaistījušies, bet tā viņiem nav lielākā prioritāte. Viņiem tagad ir kapacitāte Uh, vieglā mērā iesaistīties daudzos jautājumos, un nav tā kā pirms desmit gadiem, ka viņi izvēlētos dažas prioritātes un tad uh, vienkārši dotos tur iekšā. Nē. Vai ir uh, telefona numurs komisijā, uz kuru var piezvanīt par Arktiku? Nē. Daudzas no divpusējām diskusijām ir tematiskas. Vide, enerģija un attiecīgie partneri runā savā starpā, un bieži vien nav šādas vienas vienotas eh, eh, vietas eh, komisijā, kur tiek runāts par Arktiku. Mēs varam ārējās darbības dienestā runāt ar kādu konkrētu cilvēku, bet nav tādas centralizētas darbības. Kāpēc Krievija ir uh, vairāk sadarbīga, sadarboties gatava Arktikas jautājumos? Nu, viņiem ir uh, diezgan pieņemama situācija. Tagad, protams, ka viņi negrib sankcijas, bet uh, nav nekādu uh, problēmu viņiem uh, ziemeļos, uh, līdz ar to viņi mierīgi ar mums sadarbojas, jo mēs uh, uh dažos jautājumos viņiem sakām nē, bet ir uh, jautājumi, piemēram, Arktikas jautājumi, kuros uh, mēs ar viņiem sadarbojamies. Un tomēr bija arī uh, diskusijas starp uh, militārās jomas pārstāvjiem, bet tās tagad ir pārtrauktas. Tur nekāda sadarbība nenotiek ar tikā. Pirms tam tāda bija tādā minimālā apmērā. Ietekme uz vidi, trauslā vide, to es savā runā vispār neuzsveru, bet Eiropas politikai un daudzu Arktikas valstu uh, politikā tas ir ļoti svarīgs aspekts, proti, ka šis reģions ir eh, vidas ziņā trausls, tas ir ļoti nopietns jautājums, kaut gan es tam nepievērsos. Un uh, Eh, svarīgākais ir tas, ka viss ir tāds jauns un nezināms. Neviens nezina, kāda ietekme tam var būt, ja mēs tiktu izmant, tā sākt izmantot kuģošanas ceļus vai ogļūdeņu radi iegūt tur. T tas nevienam nav zināms, kāda varētu būt ietekme, un tāpēc ir jāliek uzsvars uz ilgtspējīgu attīstību, uh, lai arī kāda būtu darbība Arktikā. Uh, iespēja līgumam? Nē. Neviens nav ieinteresēts uh, no ārpuses. Uh, Un Arktikas eh, valstis ir eh, strikti pret eh, kaut kādu jaunu juridisku režīmu, moratoriju vai līgumu. Tas ir kaut kas tāds, kad tad, kad tas tiek pieminēts, tad viņi uzreiz saceļ uh, spurs gaisā un saka, nē, viņi pat nav gatavi par to runāt. Runāt par NATO darbību Arktikā. Zināmā mērā ASV neprioritizē Arktiku pārāk daudz militārā ziņā. Jā, tur viņiem ir kodola zemūdens un uh, raķešu aizsardzība, bet viņi aktīvi uh, nerīko operācijas uh, Arktikā un jo īpaši Aļaskas piekrastē nē. Runājot par uh, attiecībām ar Krieviju un Zo Somiju, Zviedriju un Norvēģiju. Uh, Tur ir diezgan pozitīva attīstība, militāra sadarbība, lietas tagad ir nedaudz problemātiskas, bet nav vēl iemesla teikt, ka Krievija negatīvi reaģētu uz kaut ko, kas notiek otrā robežas pusē, kaut kur nakto aktivitātes būtu vai tam līdzīgi Ārtikas reģionā. Cik daudz rezervju ir Arktikā? Par to uh, nav vienprātības Šobrīd eh, jūras robežas, kas ir noteiktas starp Arktikas valstīm, eh, iesniedzas diezgan tālu ziemeļos bet tās eh, jomas, tie reģioni, kas vēl nav sadalīti, tie nebūs pieejami vēl kādu simts gadus, un cerams, ka līdz tam mums būs ekonomika, kurā nebūs vajadzīgi šie resursi. Uh, Tātad eh, valstu ūdeņos, teritoriālās ūdeņos tur ir šis sadalījums, eh, un šie ūdeņi ir individuālo valstu um, pārvaldībā, un tāpēc viņi var lemt par to, kā šos resursus pārvaldīt. Vai tiešām ir draudzīgas attiecības starp Krieviju un citām valstīm Arktikai, kā jau teicu, kādreiz bija uh, militārā sadarbība, un tagad tā ir pārtraukta. Uh, Nu, tā ir Krievija. Nekas nav tik vienkārši. Vienmēr tas tur ir dažādi aspekti lietām. Viņi ir gatavi būt eh, partneri, sadarboties, bet vai viņi ir labākie draugi ar septiņām pārējām Arktikas padomas dalībvalstīm, kas īsteno sankcijas pret viņiem? Nu, nē. Bet sanāksmes notiek, eh, ministri ierodas, tas viss ir ļoti trausls, bet tomēr diezgan veiksmīgs process. Paldies! Paldies, eh, Stanga kungs, un esmu pārliecināts, ka jūsu lieliskais eh, pētījums un komentāri arī tiks izmantoti sadar, sagatavojot parlamenta pašinstīvu ziņojumu par Arktiku. Lielas paldies, ka ieradāties! Okay, so we... So the next point has been postponed. Nākamais punkts ir atlikts. Tātad mums ir palicis vēl viens punkts, proti informācijas apmaiņas mehānismu izveids saskar, sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un esaistošiem aktiem starp dalību valstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un uh, lēmuma numur 994 atcelšana. Tagad uh, mēs diskutēsim par šo priekšlikumu. Un uh, pirmais ir referenta kungs Eduards Kukāns. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšēdētājiem. Jā, ļoti jauki, ka jūs vadāt sanāksmi. Gribētu tikai atgādināt, ka mēs runājam par atzinumu, kas uh, ir atbildes komisijas priekšlikumu lēmumam aktualizēt informācijas mehānismu sakarā starptautiem nolikumiem enerģētikas jomā. Mēs diskutējām pirms dažām nedēļām par šo atzinumu, tādēļ runāšu īsi un neieslīgšu pārlieku daudz detaļās. Mēs esam saņēmuši 36 grozījumus, 9 no referenta. Un uh, varam kā 30 no citiem kolēģiem. Tad 46 kopā 9 no referenta, 37 no referenta. Tātad par šo atzinumu es uzsveru, ka jautājums par caurskatāmību, kas eh, ir, es domāju, atļautu Eiropas Savienībai īstenot vairāk koordinētas rīcības enerģētikas eh, politikā un tīpaši enerģētikas drošības jautājumos. Uh, Šai ziņā es piekrītu komisijas priekšlikumam, proti, ka starp valdību nolīgumi enerģētikas jomā tos vajadzētu iznot komisijai, lai pārbaudītu arī atbilstību Eiropas Savienības uh, likumiem pirms tie tiek pieņemti. Tā saucamā ar tā saucamo ex ante principu. Dalībvalstīm vajadzētu informēt eh, komisiju par eh, starpvaldību noliekumu uzsākšanu, par enerģētiku sarunām ar trešajām valstīm. Dalībvalstīm vajadzētu informēt komisiju arī par nesaistošajiem enerģijas eh, noliekumiem ar trešajām valstīm. Tie visvarīgākie jautājumi, ko gribētu pieminēt attiecībās grozījumiem gribētu pateikt, ka es atbalstu tos grozījumus, kas uh, iet uh, tādā virzienā, kas uh, runā par šī lēmuma sniegto labumu. Un Piculas kungs, kas ir pievienojis šeit priekšlikumus par normām, par starp valdību noliekumu atbilstību Eiropas Savienības drošības jautājumu. Es domāju, ka komisijai vajadzētu pievērst uzmanību šim jautājumam, bet es gribētu pārbaudīt, vai tam vajadzēja būt tādā pašā izpratnē kā Eiropas Savienības lomas uh, vērtēšana, novērošana. Tur vajadzētu diskutēt drusku vairāk detalizēti. Man ir problēma ar 21. grozījumu, kur iesnieguši EKR Tas attiecas uz uh, Nord Stream vadu. Ja mēs piekrītam tam, ko prasa grozījums, es nedomāju, ka šis jautājumam vajadzētu būt daļai no likumdošanas teksta, ko mēs, uh, kurā mēs nosakām noteikumus un principus. Mēs šeit eh, runājam par regulējumu, mēs izsakām principus, nosakām principus, bet mēs šeit nerunājām par konkrētiem uh, gadījumiem, par konkrētiem projektiem. Nedomāju, ka tas būtu jāiekļauj šajā tekstā. Noslēgumā mēs neesam bijuši spējīgi pagaidām pieņemt kompromisa grozījumu. Lielākā daļa grozījumu, kas ir iesniegti, tajos runa ir par atsevišķiem punktiem, atsevišķiem jautājumiem, atsevišķiem projektiem. Ļoti grūti atrast tādu kopīgu tekstu. Uh, bet tomēr esmu atvērts diskusijām ar ēnu referentiem, it īpaši par konkrētiem jautājumiem. Esmu pieejams, eh, labprāt diskutēšu par šādu veidu jautājumiem ar ēnu referentiem. Tas priekšsēdā kungs man ir ievad piezīmes. Jā, paldies par jūsu toleranto pieeju. Jūs vēlaties aktīvi piedalīties diskusijās ar eh, ēnu referentiem. Tagad ir iespējams izteikties. Pirmais runāt būs Picūs kungs. Okay now? Yes. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu runāt par trim būtiskākajām problēmām, ko nu, norādīja nu, nu referents. Pirmais ir eksantē kontrols trūkums un iespēja piedalīties sarunās. Otrkārt, juridiskās skaidrības trūkums mehānismos, kuri nesaskana ar Eiropas Savienības likumiem. Un tālāk caurskatāmības trūkums eh, notiekošajās sarunās. Eh, tas fakts, ka eksposts nav novedis ne pie viena grozījuma nolīgumos, Eh, nozīmē, ka mums vajadzētu esošos trūkumus novērst. Manuprāt, ir nepieciešams paredzēt labu informācijas apmaiņu un paredzēt juridisku drošumu situācijās, kurās mēs redzam, ka ir neatbilstība Eiropas likumdošanai. Tāpat es piekrītu tam, ka kontrolas komisija varētu paredzēt piemērotu darbības veidu, un termiņi nedrīkstētu bremzēt sarunas. Caurskatāmība piegādēs ir ļoti svarīgs elements. Tad, kad mēs par to runājam, tad ir jāspēj kontrolēt piegāžu situāciju tranzīta valstīs. Ir jāparedz kvalitatīvas enerģijas piegāde, bet tas ir iespējams tikai tad, ja politika ir labi koordinēta. Un pilnīgi noteikti vēlos piebilst, ka šie nolīgumi ir ļoti nozīmīgi paralēli šiem grozījumiem un pie, pieņemot dažādas paketes un pasākums, ir pilnīgi noteikti jāstrādā pie mūsu piegāžu kvalitātes un neatkarības. Paldies! Thank you very much! Es paldies Picels kungam. Afitā būs balsošana par šo jautājumu būs 5. septembrī. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta. Tas ir kopīgi ar attīstības komiteju piespiedu pārvietošanas problēmas risināšanu, Eiropas komisijas paziņojumu par piespiedu pārvietošanu attīstību, izklāstu un viedokļu apmaiņu ar ekspertiem.